apstiprināts. Grieķijas iestādes ir iesūtījušas pieprasījumu atcelt Zarionopolus un Gramatikakis kungu parlamentāro e, imunitāti atcelt. Un mēs attiecīgi saskaņā reglamentu nododam šo jautājumu.